sistēmām. Šīs direktīvas nosaukums tiks izziņots un pievienots šīs sanāksmes protokolam. Tālāk būs parlamentam atvēlēti trīs mēneši, lai izteiktu komentārus par šo kopējo nostāju. Minētais periods sākas rīt. Šīs pēcpusdienas pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums ir mutiskais jautājums komisijai